tam nākamās e, darba sesijas sākumā. Ja nav palikušas citas lietas diskusijām, tad šodien pieņemtās rezolūcijas nosūtīšu tajās minētajiem adresātiem un pasludinu.